Indonēzijā deviņi cilvēki gaida uz savu nāves soda izpildi. Viņu vidū divi Austrālijas pilsoņi, viens Indonēzijas pilsonis, viens Francijas pilsoņi un citu tautību pārstāvi. Uh, Līdz 2013. gada rudenim Indonēzija neievēroja, tātad tur bija spēkā moratorijas, bet tagad tas vairs netiek ievērots un jaunais Indonēzijas prezidents vispār ne, pat nemēģina diskutēt par moratoriju. Eiropas Savienība nosoda nāvis sodu un jau vairākus gadus mēs runājam par to, ka visā pasaulē ir jāatsakās no tik briesmīga soda izpildes, un tas nav ar neko attaisnojums. Es lūgtu jūs eh, visus par to padomāt un vajadzētu lūgt Indonēzijas prezidentu atcelt nāves sodu un atgriezties pie moratorija. Un tas patiešām ir eh, beidzot jādara. Das Protokoll und die Angaben.